El presidente. Dichiaro ripresa la Ziņoju, ka Eiropas parlamenta sesija, kura tika pārtraukta. Uh, aprī, 6. aprīlī tiek turpināta. Dārgie kolēģi, rīt mēs atzīmēsim informācijas tehnoloģiju dienu. Šīs dienas mērķi.